Mēs um, pabeidzām šo sanāksmi nedaudz vēlāk nekā paredzēts, un par to es atvainojos. Un koordinātoru sanāksmē mēs izlēmām atlikt uh, kolēģis ar priekšsētāju. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Un Kostas lūgumu rakstu mēs atliksim uz vēlāku laiku. Mēs arī lūgsim, lai juridiskais dienas sniedz savu atzinumu. Uh, šajā jautājumā. Tad ir vesela rinda ierosinājumu, kurus mēs izskatīsim komitejas sanāksmes laikā. Mēs arī domājam konsultēties ar kompetentajām citām eh, komitejām. Bet eh, koordinātoru sanāksmes laikā Mēs jau sākām šo sākotnējo diskusiju par referentu iecelšanu, lai strādātu ar atzinumiem, kas ir jāsadā mūsu komiteja. Bet mēs pēdējo šo lēmumu, galējo lēmumu esam atlikuši uz nākamo reizi, nākamo koordinatoru sanāksmi. Un vienīgais jautājums par šo lietu, ko es gribētu jums pastāstīt, kas izrietēja no mūsu sanāksmes attiecībā uz referentiem, mēs izmantosim dehonta sistēmu. Tas ir tā pirmā reize, ka mēs izmantojam šo slaveno sistēmu mūsu kontekstā. Mēs vienbalsīgi nobalsojām par priekšlikumu virzīt 47309, tātad Klēna kunga petīcija, tad tas būs kā mutiskais jautājums. Mēs izlēmām rīkoties šādā veidā attiecīgi. Tur būs procedūra, kas mums visiem ir zināma. Tad par rezolūciju asociācijas līgums Eiropas Savienība Izraela. Arī to mēs atliekam uz nākamo sanāksmi jo mums ir nepieciešams izpētīt šo jautājumu visās detaļās. Un tad mēs arī grozījām darba kārtību. Mēs esam mainījuši mūsu darba metodi, bet tas būs no nākamās sanāksmes. Mēs eh, pirmās dienas beigās organizēsim koordinātoru sanāksmi. Vairs nebūs otrās dienas rītā, bet pirmās dienas vakarā. Un kāpēc? Tas tāpēc, lai, iz, lai izvairītos no darba laika saīsināšanas mūsu sanāksmē. Dažreiz mums nepietiek laika, un koordinātu sanāksmē ir vajadzīgs savs laiks. Tad rīkosimies tā, kā es teicu. Tagad nākamais darba kārtības jautājums, bet es redzu, ka pagaidām neviens nav lūdzis vārdu, tad mēs varam iet tālāk. Es gribētu sveikt Rumānijas iestāžu pārstāvis, kā arī Rumānijas pilsoņus, kas ir iesnieguši lūgumrakstus. Es gribētu jums pastāstīt par lūgumrakstu 733 un arī par lūgumrakstu 1235. Tad mēs par šiem diviem lūgumrakstiem runāsim uzreiz un tūlīt. Un es došu vārdu Kodinaka kundzei, Kristi Kodinaka kundzei, kas ir iesniegusi šo kungam, es atvainojos. Godājumā priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, godējumi eh, deputāti, es gribētu jums eh, pateikties mūsu organizācijas vārdā. Tā, tā ir Demokrātiskā arobiedrība konfederācija, un arī Medijas simta federācija. Es gribētu eh, pateikties par uzaicinājumu un gribētu paust savus eh, lūgumraksta būtību. Eh, mēs gaidām jūs lēmumus, uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs. Mēs uzskatām, ka ir jāaizsargā demokrātiskās vērtības Rumānijā. Un es tagad gribētu pastāstīt par mūsu konteksta. Tātad es runāšu arī gan Bačo kunga vārdā, Bačo kunga vārdā, kas e, pārstāv attiecīgos konfederācijas locekļus. Mums ir 500 tūkstoši dalībnieku. Un mēs gribētu runāt par kādu situāciju, kur nav precedenta Līdz šim brīdim attieksme pret Rumānijas žurnālistiem ir bijis kā pret teroristiem. Un šeit es gribētu komentēt 23. jūnija tekstu. 2010. gada. Tad šeit ir runa par aizsardzības mm, padomi, kas ir formulējis aizsardzības stratēģiju Un es gribētu citēt šeit vienu lietu. Tas ir desmitais eh, punkts, pantā 6.2. Eh, gribu precizēt, tad, tad eh, or, nu, organizētā preses kampaņas fenomens, kuru mērķis ir mazināt valsts institūciju nozīmi, izplatot netaisnīgu informāciju par viņu darbu, tātad mm, likt mm, spiedienu uz mēdīju kompānijām, Un tas viss mēs, mūsu prāti ir e, spiediens, kas attiecīgi ietekme Rumānijas valsts drošību. Tātad mēs gribam runāt par žurnālistu brīvību. Mums ir atbalsts no žurnālistu organizācijām, žurnālisti eh, bez robežām. Mums ir atbalstījuši arī citi deputāti, arī Eiropas parlamenta deputāti. Es šeit nevaru visus eh, citēt, bet eh, šis paragrāfs no 6.2 punkta norāda uz, ka šī te aizsardzības stratēģija ir ar mērķi ierobežot izteiksmes brīvību. Un varbūt varētu teikt, ka mēs pareizi neinterpretējam šo frāzi, bet visas pasaules valstis tās ciena preses brīvību, ir iespējams izvest preses kampaņas. Piemēram, mums ir kampaņa pret nabadzību, pret tabakas lietošanu, mums ir iespēja kritizēt dažādas iestādes, vērsties pie prezidentūras, pie, pie parlamenta. Mēs varam kritizēt visādas pasākumus, visādas kampaņas. Tāpēc Šeit nav pareizi, ka mums nav tiesības kritizēt šo aizsardzības stratēģiju, ka mūs uzskata par teroristiem. Un mēs gribam komentēt arī valsts aizsardzības likumu, kur ir paredzēts ļoti stingras sankcijas. Piemēram, žurnālistam var piespriest pat piecu gadu cietums sodu, ja tiek pārkāptas noteikts normas, kas ir šajā likumā. Un mēs uzskatām, ka mūsu preses brīvība ir apdraudēta. Šeit mēs gribētu atsaukties uz Eiropas pamatiesību hartu, un šeit arī desmitā panta eh, deklarācija, šeit es runāju par cilvēktiesību konvenciju, arī tiek pārkāpta un 7. decembrī 2016. gadā. Tad mēs gribam arī atsaukties uz tiesas nolēmumu attiecīgo. Mēs uzskatām, ka mums ir noteikti jāievēro fundamentālās tiesības. Izteiksmes brīvība attiec ne tikai uz informāciju. Šeit ir arī plašāks aspekts. Un šī attieksme pret mums ir šokējoša, un šī iemesla dēļ e, sestā panta konteksts. Šeit gribētu piesaukt arī funkcion, e, Eiropas Savienības funkcionēšanas līgumu attiecīgo pantu. Tad mēs uzskatām, kur e, šie panti, kur ir minēta presas brīvība, tad te ir klaišs šo tiesību pārkāpums. Mums ir bezprecedenta gadījums. Mēs negribam, lai valsts varētu vērsties pret mums šādā veidā. Mēs jau tagad maksājam noteiktas nodevas mēs maksājam par to, ko mēs darām, un tagad mēs gribam vērst plašāku uzmanību, arī vērst Rumānijas iestāžu uzmanību uz to, ka šī stratēģija ir tāda, kas apdraud izteiksmes brīvību. Vajadzētu depolitizēt tādas institūcijas kā rādio, kā televīziju. Mums ir jānodrošina reāla aizsardzība žurnālistiem. Un pirms nesen presē bija informācija, ka Rumānijas preses pārstāvis tika, tam par to tika vērsts fizisks uzbrukums. Un tagad es gribētu jums pateikties un došu vārdu savam kolēģim no, no žurnālistu federācijas. Paldies! Marka Globers. Paldies, priekšsēdētāji! Žurnālistu federācija pārstāv. Uh, žurnālistu arotbiedrību un asociācijas visā Eiropā. Mēs atbalstam šo lūgumu rakstu. Mēs uzskatām, ka šeit parlamentam ir ļoti uzmanīgi jāizpēta šis gadījums, jo šeit ir uzbrukums eh, brīvībai, izteiksmes brīvībai. Un kāpēc šis jautājums mūs tik ļoti interesē? Jo šeit valsts ir vērsusies pret žurnālistiem. Šeit ir centieni izdarīt eh, cenzūru. Ir, ir mēģinājumi apgriež šo situāciju otrādi. Kurš ir vainīgs? Tad, kas ir, kam ir uzdevums informēt eh, tautu vai žurnālistiem vai politiķiem? Šeit eh, ir centieni arī apgriež šo situāciju otrādi, tiek manipulēts ar terorismu jēdzienu. Tāpēc mēs uzskatām, ka šeit ir jāievaro likums, kur tiek nosodīta dezinformācija. Un mēs uzskatām, ka valsts institūciju drošība tiek nodrošināta arī saistībā ar šo likumu un vispārīgām tiesību normām, tad mēs uzskatām, ka vajadzētu ievērot 11. pantu cilvēku tiesību hartā. Tur ir atrunāta preses brīvība. Šāda situācija attiec ne tikai uz Rumāniju žurnālistiem, tas varētu interesēt arī citas Eiropas Savienības valsts. Es gribētu jums atgādināt, ka Rumānija tā nav vienīgā valsts, kur ir šāds spiediens, dažādi veidi spiediens uz žurnālistiem. Ir arī uzbrukumi un spiediens, ko mēs jūtam pret žurnālistiem arī daudzās citās valstīs, tāpēc mūsuprāt ir ļoti svarīgi ķerties pie šīs problēmas pēc iespējas ātrāk. Un arī Eiropas federācija e, ir izpētījusi žurnālistu situāciju centrālajā Austrum Eiropā, it īpaši Rumānijā. Un janvārī 2011. gadā mēs kopā ar Medijā Sinta federāciju nāksim klajā ar kopīgu paziņojumu. Paldies! Un tagad es došu vārdu komisijas pārstāvim. Priekšsēdētāji, paldies komisija! apzinās šo situāciju un arī bažas, kas ir izskanējušas, bažas pauduši gan pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, gan arī politiķi. Komisija ir gatava virzīt fundamentālo tiesību aizstāvību, arī izteiksmes brīvību aizstāvēt, bet mēs varam rīkoties tikai savas kompetences robežās. Tātad 51. pants eh, pamatiesību hartā eh, ir vērsts eh, pret dalībvalstīm un attiecīgām Eiropas Savienības iestādām. Un šis teksts ir adresēts dalībvalstīm tikai tādā situācijā, kad tiek īstenotas Eiropas Savienības tiesību normas. Esošajā situācijā Rumānija nav rīkojusies īstenojot Eiropas likums. Tāpēc Rumānijai savos likumos ir jānodrošina tas, ka Rumānijas tiesība normas, kas izriet no starptautiskām tiesību normām, tiek pilnībā respektēts. Komisija pasvītro, ka izteiksmes brīvība, mediju plurālisms ir mūsu demokrātisko sabiedrību pamatā. Mums ir mediju plurālisms, uh, aizsardzība žurnālistiem, žurnālistu avotu aizsardzība, tiesības kritizēt, neatkarīgie mēdīji, neatkarīgie regulātori. Visi šie elementi ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu izteiksmes brīvību. Arī komisāra Redings kundze par to runāja šajā komitejā. Mediju brīvība, tā drīzāk ir iespēja, tas nav drauds nacionālajai drošībai. Paldies! momento, kolēģa Bosināru, šis mano. Bosināro kungs, vienu minūtīti. Varu nacionāli, Valēriju. Es gribētu arī dzirdēt Rumānijas valdības pārstāvi. Priekšsēdētājs kundze, godājumie Eiropas parlamenta deputāti. Vispirms es gribētu pateikties visiem Eiropas parlamenta deputātiem. Es gribētu pateikties arī lūguma rakstu komitejas deputātiem par to, ka mums ir iespēja paskaidrot šo jautājumu. Tad jums ir divas petīcijas, divi lūguma raksti, kur nav pareizi atspūgļot informāciju. Es arī pats esmu bijušais žurnālists, tagad es esmu Rumānijas prezidenta pressekretārs. Un arī ar maniem kopā ir Bogdāns Manoju, kas ir Eiropas lietu ministrs. Šīs petīcijas nav precīzes. Un es tagad paskaidrošu, kāpēc frāzes abos lūgumrakstos ir maldinoši. Es turpināšu rumāņu valodā. Dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti, aizsardzības stratēģija nekāda veidā nerada nedrošību mēdījiem uz aizsardzības rēķina. Šeit mums ir mādinoša informācija, kuras dēļ Eiropas parlamenta deputāti varētu nepareiz saprast šo situāciju. Mūsu aizsardzības stratēģija, kas ir nekādā veidā nav saistīta ar kādu kampaņu, un šajā kampaņā mēs neredzam nekādu mērķi zem, pazemināt valsts institūciju nozīmi. Un šeit, skatoties tekstā, ir liela atšķirība starp šo citātu, ko dod lūgumraksta autors un oriģināla dokumenta tekstu jo šis lūguma raksta autors ir paņēmis tekstu bez paskaidrojumu. Šeit ir divi citāti, un jūs paši varat salīdzināt tos un nākt pie slēdziena, vai man ir taisnība vai nē. Šeit es gribu runāt par uh, vispārīgām tiesībām, kas tiek doti žurnālistiem, kas tiek respektēti pilnīgi visās valstīs, um, un Rumānijas žurnālisti, kas ir organizēti savā asociācijā, uh, viņi neatbalsta šo kampaņu. Mēs nevēršam savu kritiku pret mēdījiem, drīzāk tiek kritizētas kādas kampaņas, kur tiek izmantota nepareiza informācija, kur ir mērķis apgrūtināt institūciju darbu. Šeit ir arī centieni meklēt ekonomisko labumu, vēlēšanās manipulēt ar politiskām frāzēm. Un pirms dažām nedēļām Rumānijas audiovizuālo lietu padome izteica savu viedokli par šīm apsūdzībām. Jo šeit ir attiecīgi atsauce uz nacionālo stratēģiju, kur nav nekādi ierobežojumi mēdījiem. Un drīzāk šajā dokumentā mēs eh, runājam par tādu analīzi, mēs eh, analizējam šos uzbrukumus demokrātiskiem pamatiem mūsu valstīs. Šeit nevajadzētu saistīt šo jautājumu ar valsts drošību. 2008. gada mūsu padome ir pieņēmusi desmitiem lēmumu ar sankcijām tāpēc, ka cilvēki nav varējuši atbildēt uz apsūdzībām, jo attiecīgi. Es nevarētu teikt, ka tas attiecas uz visu Rumānijas presi. Kaut gan pēdējos gados mums ir aktualizējusies zināma krīze. E, šeit es nevarētu runāt par kādām orķestrētām preses kampaņām, kas tiktu kaut kādā veidā apklusinātas Eh, mēs uzskatām, ka šis jūtīguma elements nav saistīts ar nacionālo drošību, un šeit ir daži elementi. Piemēram, ir kaut kāda jūtība, kas tiek definēta sabiedrībā kopumā. Un, Un mēs šo jūtīgumu varam definēt kā Rumānijas jūtīgumu pret šiem jautājumiem. Šeit nav tiešas saiknes ar valsts drošības stratēģiju. Tomēr sabiedrības līmenī šādas domas parādās. Un runājot par institūcijām, dažkārt mēs tiekam kritizēti par to, ka mums nepietiek kapacitātes, bet ļoti bieži tiek manipulēts ar politiskiem jēdzieniem, un mēs saņemam informāciju par to, ka mūsu institūcijas ir pārlieku politizētas. Lūk, tādā veidā mēs skatāmies uz šo izteikumu par organizēto preses kampaņu. Mums ir Rumānijā konstitūcija, kur ir atsevišķi pants par mēdīju brīvību. Tur ir rakstīts, ka mēdījiem ir jānodrošina pareiza informācija, precīzi dati, un tādā veidā mēs esam gatavi aizsargāt preses brīvību Mēs uzskatām, ka visas deklarācijas, kas ir vērts pret aizsardzības stratēģiju, eh, šīs diskusijas varētu izraisīt labu diskusiju par šiem jautājumiem mūsu valstī, bet nebūtu pareizi kritizēt šos argumentus, kas ir celti šajā sūdzībā, jo mēs uzskatām, ka lūgumraksta iesniedzējiem varētu sniegt arī precīzāku informāciju. Mēs zinām, ka presei ir iespēja kritizēt, bet nacionālā aizsardzības stratēģija nekādā veidā nav domāta, lai ierobežot žurnālistu brīvību. Preses brīvība regulē noteikts līkums un mēs cenšamies ievērot preses demokrātijas brīvību, tomēr mēs nevaram izvairīties no tā, ka dažkārt arī preses pusē ir negatīvas iezīmes, ir nepamototi kritizēta demokrātijas izpausme. Un mēs negribam, lai Eiropas parlaments būtu maldināts kaut kādā veidā šiem nepareiziem faktiem. Paldies. Paldies. Un tagad es došu vārdu kolēģiem. Anka kundze. Thank you very much. Uh, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir šeit divi elementi, divi jautājumi. Pirmais ir komisijai. Es domāju, ka tas ir diezgan nožēlojami, ka jūs neņemat vērā šos jautājumus, nesaistat ar mūsu likumdošanu. Jūs sakat, ka harta attiecās tikai uz institūcijām, bet no otras puses līgums arī ir ļoti svarīgs. Un ja tiek pārkāptas līguma normas, un tas ir gadījums, kas ir tieši šeit novērojams, un ļoti žēl ka jūs ar savu attieksmi mazinat parlamenta varu un arī savu pozīciju jūs vājinat, atsakoties ņemt vērā šo, šo ļoti, ļoti nopietno apsūdzību. Un es eh, domāju, ka tad, kad mēs organizēsim kārtējo uzklausīšanu, mums vajadzētu ļoti skaidri paust šo viedokli komisijai, ka pamatiesību ievērošana mums ir ļoti, ļoti svarīga un mums attiecīgi ir jānodrošina tas. Un tagad es eh, runāšu par savu otro tematu. Uzklausot valsts pārstāvi, es skaidri sapratu, ka Rumānijā kaut kas notiek pilnīgi nepareizi. Visās mūsu valstīs, visās dalībvalstīs, nabaga politiķi, institūcijas, nabaga valstis cieši nepārtraukti no preses kampaņām. Mēs gribētu darīt galu šīm kampaņām, pabeigt tās, bet mēs to nedrīkstam. Mēs nevaram to darīt, jo mums ir jārespektē preses brīvības princips, izteiksmes brīvības princips. Mēs nevaram apturēt šīs kampaņas. Mēs varam izvērst savas kampaņas, vērst pret pirmo kampaņu. Mēs eh, nevaram nekādā veidā izmantot valsts varu, lai slēgtu uh, šīs kampaņas, jo tādā gadījumā mēs atgriežamies pie diktatūras sliktākajā izpausmes formā, ja mēs pieņemam to, ko jūs šeit apgalvojat. Tāpēc es paužu savu viedokli ļoti kategoriskā tonī. Šeit ir ļoti skaidrs gadījums, kad valsts cenšas noliegt Eiropas Savienības fundamentālās vērtības, kas mums ir jārespektē, un vispār es nezinu, ko es varētu pateikt padome, kas vēlas pamatot šo situāciju. Šeit pilnīgi neko nevar. Tad jūs sakat, jūs apgalvojat, ka pret jums tiek veiktas negatīvas kampaņas, bet tas ir tas, ko mēs visu arī izjūtam. Tad mēs varam izmantot savu argumentāciju, bet nekādā veidā ne valsts varu. Oh, per favore. Kolega Bostināro. Bostināro kungs, lūdzu. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, darbie kolēģi, Rumānijas valsts pārstāvji, Šodien mēs nerunājam par situāciju, kas attiecas uz kādu kandidātu valsti, kas gatavojas iestāties Eiropas Savienībā. Mēs arī nespriežam par Latīņu Amerikas valsti vai mm, par kaut kādu Ķīnu vai Āzijas valsti. Mēs runājam par Eiropas Savienības dalību valsti, kas ir iestājusies jau 2007. gadā un kur ir obligāti arī Kopenhāgenes kriteriji. Un preses brīvība ir viens no pamatprincipiem, kas noteikti ir jāievēro. Un ja šodien Rumānijai vestu sarunas par iestāšanos, un ja būtu tik svarīgs elements kā valsts aizsardzības stratēģija pacelt, un būtu šis konteksts parādījies, tad būtu pavisam savādāk. Tad 20 vienu gadu pēc mūsu rezolu, revolūcijas, pēc 89. gada, Mēs joprojām cīnāmies, tad 21 gadu pēc mūsu rezolūcijas par revolūcijas par mm, preses brīvību. Lūguma raksta iesniedzējs. iesniedz savu sūdzību, un šeit mēs neredzam tieši saikni ar kaut kādu interešu grupu. Šeit ir saikne ar Lisabonas līgumu, ar parmatiesību hartu, un visi šie galvenie līgumi Rumānijas valstī ir ratificēti. 2010. gadā preses brīvību aizstāv arī uh, žurnālisti bez robežām kā organizācija. Un mēs esam saņēmuši no organizācijām skaidru signālu, ka šī frāze Nacionālajā aizsardzības stratēģijā tiek pareizi interpretēta. 23. jūnijā 2010. gadā pieņemtā stratēģija tomēr satur preses ietekmēšanas elementu un kā mēs varam traktēt institūciju darbību. Šeit ir skaidrs mērķis ietekmēt izteiksmes brīvību. Šeit tika pieminēts 8. panta otrais punkts šai aizsardzības stratēģija. Un šeit es. Tas gribētu teikt Rumānijas kolēģiem, ka nav neviena cita valsts, kas būtu tādā veidā rīkojusies ar aizsardzības stratēģiju. Pat arī Krievijas aizsardzības stratēģijā nav tik šausmīgs elements kā šajā gadījumā. Un kā mēs varam akceptēt kaut ko tādu no Eiropas Savienības dalībvalsts? Turklāt vēl ofensīvais raksturs. Teodors Stalažants, mūsu kolēģis, mums skaidroja, kāds mērķis ir minētajam paragrāfam. Un demokrātu, Rumānijas demokrātiskās partijas pārstāvs arī šo pašu informāciju mums ir sniedzis, un mēs runājam par izteiksmes brīvību. Tad Mēs uzskatām, ka šeit ir kampaņa pret valdību, pret Basesko kungu, pret prezidentu. Un tā ir liela problēma, jo mēs šeit runājam par pozīciju pret žurnālistiem. Šeit ir uh, ietekmēts arī redakciju darbs, žurnālistu darbs, un šeit Nav nekas tāds, kas ir saistīts ar noslēpumu. Šeit žurnālisti nenodarbojas ar noslēpumu, pirkšanu, pārdošanu vai sazvērstības organizāciju. Šeit ir runa tikai par konkrētiem faktiem no mediju puses, ka viņi rada šo jūtīgumu. Un kas tas ir par jūtīgumu attiecībā uz Rumānijas valsti? žurnālistu attieksme, tā ir problēma, un tāpēc es gribētu lūgt, lai Eiropas komisijas pārstāvji, ja jums ir zināma šī deklarācija, ko izteica Redingas kundze. Redingas kundze ir komisijas priekšsēdētāja vietnāce. Vai jūs, vai viņi ir kur, lietas kursā par situācijas situāciju Rumānijā. Jo kādam ir jārisina šis jautājums. Šeit nav jautājums par kaut kādu garīgo veselību. Viņa, viņai vajadzētu interesēties par situācijas izcelsmi, jo šeit ir tīši fakti mums vajadzētu noteikti celt šo jautājumu gaismā. Ja šāds paragrāfs eksistē aizsardzības stratēģijā, kāpēc tas nav ņemts ārā no šī dokumenta? Vatsankungs, Šulckungs un citi deputāti ir aizsūtījuši vēstuli no parlamenta Rumānijas valstī ar lūgumu koriģēt šo paragrāfu, skaidrot to, bet jāsaka, ka nekas nav izdarīts. Mēs neprasam neko īpašu, mēs prasam kaut ko ļoti sapratīgu, mēs gribam, lai Rumānijas institūcijas parlaments vienkārši um, noraida vai nosoda šo paragrāfu. Jo Rumānijā, tāpat kā visās citās valstīs, tiek respektēta likumdošana un ir skaidrs, ka Eiropas parlaments nedrīkst ignorēt šāda veida pārkāpumu. Tāpēc es piedāvāju atstāt šo logumu rakstu atvērtu. Mums ir jāsaprot, kādu attieksmi paudīs Eiropas parlaments šajā jautājumā. Paldies! Mājier kungs, lūdzu. Sī, sí, muchas gracias. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām es varu pateikt, ka es esmu lūguma raksta autoru pusē. Mēs runājam par ļoti nopietnām lietām. Es ļoti labi saprotu arī eh, Rumānijas valdības pārstāvu izteikumus, bet ir jāsaprot, eh, kā interpretēt šos izteikumus. Es īstenībā nezinu eh, nevienu Eiropas Savienības dalību valsti, kur valdība var vienkārši atvērt vai eh, aizvērt kādu plašsaziņas līdzekļu redakciju. Pat tiesneši neko tādu nevar darīt. Nu, ja mēs runājam par Eiropas Savienības dalību valstīm. Tā tad neesmu dzirdējis neko līdzīgu. Es varu piekrist Bostināru kungam, ka, piemēram, Spānijā arī nav kaut kāda nacionālās aizsardzības likuma. Varbūt, ka es kļūdos. bet es domāju, ka Nacionālās aizsardzības likumos, valsts aizsardzības likumos vispār nav minēts neviens vārds par plašsaziņas līdzekļiem. Te var eh, varbūt tagad vilkt paralēles ar Wikileaks portālu. Wikileaks eh, portālā eh, īstenībā tika apsūdzēta gandrīz katras valsts valdība, ieskaitot arī Spānijas valdību. Nu tad īstenībā vajadzētu vienā dienā aizklapēt pilnīgi visus plašsaziņas līdzekļu redakcijas. Uh, bet to jau nedrīkst pieļaut. Ir jābūt labākam līdzsvaram starp saziņas brīvību un izteiksmes brīvību. Un īstenībā kāda izpildu varas iestāde nevar uh, lēmt par plašsaziņas līdzekļu aizvēršanu, par tā aizliekšanu. Jā, tiek runāts par uh, valsts drošību, par tās apdraudējumu. Ir jāizpēta, cik šī argumentācija ir nopietna. Rumānijas valdība uh, nebija apmierināti ar konkrētās avīzes izteikumiem, ar žurnālistu izteikumiem, un tie viņiem šķita tādi neērti. Tādēļ uh, vienkārši tika pieņemts lēmums par redakcijas slēgšanu. Es domāju, ka mēs vispār Eiropas Savienībā nevarēsim atrast jau kādu valdību, kura, kuru apmierinātu plašsaziņas līdzekļu darbība. Es domāju, ka Rumānijas valdības pārstāvjiem vajadzētu šo ziņu uh, aizvest uz Rumāniju, proti, ka uh, nacionālās drošības, nacionālās aizsardzības stratēģija nekādā veidā nav saistām ar plašsaziņas līdzekļiem. Mums uh, vajadzētu parūpēties, lai tas tiktu izsvītrots no attiecīgā likuma, savādāk mums uh, varbūt vajadzēs bilst kādu stingrāku vārdu viņiem. Uh, parūpēties, lai šis jautājums tiktu izskatīts padomē un arī citos līmeņos, jo neviena valdība nav tiesīga aizvērt vai atvērt redakcijas. Paldies, saka priekšsēdētāji. Lūdzu, vēlējos pateikt par procedūru, neaplaudējiet. Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos teikt, ka šo lūgumu rakstu ir jāvērtē atzinīgi. Jebkuras debates par presi ir vērtīgas un noderīgas. Un e, brīva prese ir e, būtiskākā demokrātijas sastāvdaļa. Un, e, kā jau komisijas godātais pārstāvis mums teica, preses brīvība nav Eiropas Savienības kompetencēs, bet neskatoties uz to, mums tomēr ir jādiskutē. Domāju, ka fakti ir neapstrīdami un pilnīgi skaidri. Tā tad Rumānijā nav likumi, kas vēršas pret žurnālistiem. Valsts drošība nav likums. Valsts drošība ir iekļauta nacionālajā doktrīnā. Tā tika piedāvāta valdībai, valdība to izskatīs, pieņems vai noraidīs, bet uh, tas nekļūs par likumdošanas uh, instrumentu, kas ir tiesiski saistošs. Priekšsēdētājs kundze, es vēlējos pievērst jūs uzmanību eh, tam, kas patiesībā notiek Rumānijā un eh, kas ir saistīts ar Rumānijas plašsaziņas līdzekļiem. Pēc 2005. gada netika nodarīts kaitējums pilnīgi nevienam žurnālistam, pret viņu netika uzsākt tiesvedība, ne viņa viedokļa dēļ, ne viņa izteikuma dēļ. Uh, neviena organizācija, neviens preses izdevums, neviens tīmekļa žurnāls, neviena TV stacija netika aizvērta un viņiem netika iz, izteikti draudi. Tā nav Krievija, kur katru mēnesi tiek nogalināti žurnālisti. Un ja vēl, man atļausiet kaut ko piemetināt. Jā, protams, šis Rumānijas piemērs ir ļoti interesants Un e, šeit nav nekāda problēma attiecībā uz preses brīvību. Tieši otrādi, republikas prezidents zaudēja tiesas uh, procesā par. Uh, Audio flow in Romania tiesas procesā, kad viņš bija žurnālistu iesūdzējis tiesā par apmelošanu. Jā, jāņem vērā, ka mūsu prese varbūt brīžiem sabiezina krāsas, eh, nāk klajā ar tādiem spilgtiem izteicieniem, bet viņi ir brīvi, mūsu prese ir brīva un to nevar apstrīdēt. Un žurnālistika īstenībā eh, Rumānijā ir plaukus un zēlus un plaukus pēdējo 20 gadu laikā, un eh, viņi ir arī labo vērtību virzītājs spēks. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, Prēdis kungs, lūdzu. <laughs> Eh, mulțumesc mult, doamna președintă. Ehm, Paldies priekšsēdētājiem. Pretstatā saviem kolēģiem es neesmu apmierināts ar šo debati, jo šī debata ir saistīta ar, ar Rumāniju, un arī izgaismo arī politisko debatu, kas notiek Rumānijā. Un es gribētu jums teikt, ka faktiski šis formulējums, par ko mēs uh, Um, šai debatējam, īstenībā nav pietiekams. Mēs nezinām par kontekstu, kāda šī preses kampaņa ir. Šeit mēs saprotam, ka ir runa par politisko preses kampaņu, un mēs jūtam, ka atsevišķi politiskie spēki izmanto preses brīvību. Šeit ir uh, runa par tādiem politiskiem jautājumiem. Politiķi dažkārt konfiscē preses. Uh, brīvību, no vienas puses manipulējot ar preses aizsardzības eh, retoriku, bet eh, faktiski šeit mēs nevaram vilkt pilnīgas paralēles. Tas nav tas pats, kas kampaņa pret tabaks lietošanu vai pret eh, nabadzību. Šeit mēs runājam par to, ka tiek izmantota prese. Presei ir iespējams paust dažādas politiskos viedokļus, un arī presē noteikti ir iespēja arī paust savu viedokli pret politiķiem. Uh, Un dažreiz politiķi, kas ir pie varas, to negrib pieņemt. Piemēram, ir arī opozīcijas spēki, kas varbūt nav apmierināti. Un tiek manipulēts ar šo preses brīvības jautājumu, tiek apelēts pie e, žurnālistu apziņas, bet jāsaka, ka nevienmēr šis konteksts ir pareizs. Dažkārt prese tiek izmantota vienkārši kā instruments. Instruments, lai vērstos pret politiķiem kā pretiniekiem. Šeit es neatzīstu pilnībā šo argumentāciju, jo es domāju, ka mēs varētu arī pāriet pie balsošanas. Kolēga, la kolēga Gruni. Gruni, kundze. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mums šeit ir sarežģīta diskusija jo mums nav pietiekami daudz faktu, arī no vienas no otras puses, un tāpēc virlīties šajā debatē ir diezgan sarežģīti. Komisija ir devusi savu atbildi, bet uh, Tā kā mēs ļoti ātri, ļoti īsā termiņā esam pārbaudījuši šo jautājumu, varbūt mēs pilnībā neapjēdzam visu šī jautājumu aptvērumu, bet Francijā ļoti bieži ir tā, ka prese tiek izmantota arī prezidenta pusē. Es skatos uh, televīziju un lasu žurnālistu rakstus, un uh, es redzu, ka ļoti bieži ir dažāda uzvedība no vienas un no otras puses. Tāpēc es negribētu šeit stigmatizēt nekādā veidā Rumāniju. Es uzskatu, ka šis jautājums ir ļoti delikāts un augsti politisks. Es gribētu objektīvi spriest. Es gribētu objektīvi spriest par presas brīvību. Uzskatu, ka mums vajadzētu izvērst debati par presas brīvību Eiropas Savienībā un nevajadzētu tikai par Rumāniju runāt, jo Rumānija eh, ir uzdevusi jautājumu, nevis Rumānija, bet logumraksts iesniedzējs ir pareizi mm, uzdevusi jautājumu, un tā ir mūsu kompetence. Tomēr mums eh, vajadzētu uzdot šos jautājumus demokrātijas vārdā. Nikolāja kungs, lūdzu, kundze, paldies. Es vēlējos izteikties uh, liberāla grupas vārdā runāšu rumāniski. Mats kolēģis, vas uh, fak. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, es arī gribētu nedaudz precizēt juridiskos aspektus. Jo uzskatu, ka mans precizējums varēs palīdzēt šai komitejai labāk izprast lūgumrakstu būtību. Tad Rumānijas Nacionālās aizsardzības stratēģija. Tas ir dokuments, uh, kas ir paredzēts pieņemšanai konstitūcijā. Eh, tad šo dokumentu pieņem eh, Rumānijas parlaments divās kamerās, un tālāk tas pārtop par likumdošanas aktu. Tad tā ir valsts aizsardzības stratēģija vai valsts drošības stratēģija. Un tur ir pilnībā saskaņa ar visiem likumdošanas aktiem, kas regulē valsts drošību. Tad vēl par deklarāciju. Arī par šo paragrāfu, pret kur mēs vēršamies. Šeit Rumānijas konstitūcijā 20. pantā ir saikne ar universālo cilvēktiesību deklarāciju. Mēs arī pilnībā izpildam visus starptautiskos tiesību aktus cilvēktiesību jomā, un es gribētu jums teikt, ka pilnīgi visi likumi, kas tiek pieņemti Rumānijā, ir pieņemti pilnībā saskaņā ar visiem Eiropas tekstiem. Un arī cilvēktiesību deklarācija ir pilnībā ievērota. Rumānijas tiesību no normās. Tātad par Lisabonas līgumu es gribētu jums tagad komentēt sesto pantu, pēdējo paragrāfu. E, tur e, Eiropas Savienība ir aicināta veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai būtu Eh, panākti visi tie mērķi, kas ir pirmajā pantā, proti demokrātija, brīvība un cilvēktiesība respekts, tas viss ir jānodrošina. Un mūsu likumi eh, arī pilnībā atbilst ar šo deklarāciju, bet runājot par Rumānijas valdības deklarāciju, ko mēs dzirdējām šodien, ņemot vērā arī visus rakstiskos dokumentus, ko mēs saņēmām, ko kolēģi ir iesnieguši, es gribētu e, šeit izteikt dažus īsus komentārus. Tātad, vai, kā ir ar šo orķestrēto kampaņu? E, te mēs redzam, ka šajā līguma rakstā ir rakstīts, ka mērķis arī iegūt ekonomisko labumu. Ja tas tā ir, tad mums ir arī krimināla tiesiskā procedūra. Mums ir attiecīgā tiesiskā procedūra, e, kas varētu būt izmantota, ja ir kaut kas krimināls šādā lietā. Un ja nav iespējams izmantot tiesu, tad tas ir cits jautājums. Protams, vispirms mēs meklējam, bet šeit ir šis eh, penālais vai krimināla tiesību aspekts. Un Mēs nekādā veidā negribam apdraudēt brīvību, tāpēc mēs uzskatām, ka šeit ir ļoti nopietns precedents. Šeit tiek eh, attiecīgi atsauce uz kādu kriminālu lietu, bet šī lieta nemaz nav vēl pabeigta. Un mums ir krimināla likums, ka mēs nevaram izmantot pierādījumus, ja lieta vēl tiesā nav izskatīta līdz galam, nedrīkst arī attiecīgi sniegt informāciju sabiedrība, bet diemžēl dažkārt mums ir arī gadījumi, kad kaut kāda slapnā informācija, piemēram, telefonu sarunas, telegrammas tiek izplatītas, un to dara prese, un nevienmēr e, tiek konstatēts, vai tas ir pareizi vai nepareizi, kad žurnālisti izmanto šo informācija, kas ir eh, tiesā. Un eh, tad par šo debati. Dargā, dargie kolēģi, mēs negribam šeit aizstāvēt kādu politisko partiju, mēs negribam šeit saskatīt šo saikni. Uh, ar politiskām interesēm, bet mums ir šeit darīšana ar Eiropas Savienības dalību valsti, kas tiek eh, vilnībā, um, kur tiek eh, respektēts visos eh, cilvēktiesību konvencijas aspekti, un te nav tāda vispusēja lieta, šeit mums noteikti ir kaut kas tāds, kas būtu visiem jārespektē, tāpēc es uzskatu, ka šīs lūgumraksts ir jāatstāja atvērts, jo Mēs uzskatām, ka Eiropas principi noteikti ir jārespektē, un es ļoti ceru, ka jūs arī tād, nu, mēs, mums visiem ir viena izpratne par cilvēku tiesībām visā Eiropā. Ekners kundze. Jā, Frau Vorsitzende. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze, kolēģis un kolēģi. Es vēlējos pateikt, ka šī situācija ir patiešām visai nopietna. Demokrātija balstās uz izteiksmes brīvību, uz brīvu presi, un bez brīvas preses vispār demokrātija nav iespējama. To es gribēju pateikt jau pašā sākumā. Tādēļ patiesa uh, preses brīvība nerada draudus valsts drošībai tieši pretēji. Un, e, ja kāds domā, ka viņš vēl var ierobežot preses brīvību, e, tā jau ir tāda bīstama attīstība, un es domāju, ka valsts drošība, sabiedrības drošība nekas tik lielā mērā neaizsargā kā brīva prese, e, brīvas reportāžas, brīva izteiksme un vārda brīvība. Komisija teica, ka ir nobažījusies par šo situāciju, bet neredz šeit uh, nekādas rīcības iespējas. Es to atļaušos apšaubīt. pat ja mēs varētu atbalstīt komisijas uh, argumentāciju, tas tomēr pārkāptu EK līguma 7. pantu. Ja tiek pārkāpts 7. līguma pants, ir eh, arī parlamentam ir iespējams eh, uzsākt pasākums. Septītais pāns sāk darboties tad, ja ir konstatēts būtisku Eiropas līguma vērtību pārkāpums, kā tas ir minēts otrajā EK dibināšanas līguma pantā. Šeit ir ļoti skaidri norādīts uz tādām vērtībām kā brīvība un demokrātija, un šeit tās patiešām ir rupi pārkāptas. Līdz ar to mēs varam pamatoties uz septīto pāntu, uz to atsaukties. Un ja kāds tagad uh, būs nobijies, kas tad notiks un kādas būs mūsu rīcības sekas, nevajag baidīties. Ja mēs esam. Um, Runājuši par to, ka varētu tikt pārkāpts septītais pants, mēs varētu veikt tajā norodītos pasākumus, uzaicināt neatkarīgus ekspertus, uh, lai viņi pietiekami neitrāli izmeklē situāciju, kas valda valstī. Mums to vajadzētu darīt, tas ir pirmais un svarīgākais solis, kas jāspēr, un es lūgtu, lai komisija vēl precizē savu priekšlikumu. Paldies! Paldies! Itur Gaiskungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka mēs jau pietiekami esam izklāstījuši lūgumu rakstu saturu, un tagad tajā vairāk neiedziļināšos. Mēs uzklausījām lūgumrakstu autoru izteikums, uzklausījām komisiju, un tad mēs dzirdējām Grunī kundzes priekšlikumu. Un domāju, ka tas labi sasautas ar mūsu komitejas kompetencijām. Proti, mēs varētu sarīkot uz uzklausīšanu, runāt par preses brīvību Eiropā kopumā, ņemot vērā īpašus gadījumus. Paturēsim prātā to, ka Eiropas komisija varbūt eh, šeit jūtas nedaudz sasaistīta, ka tā ir ierobežāta savā rīcības brīvībā, bet mēs katrā gadījumā varam organizēt šādu uzklausīšanu. Un tas būtu varbūt pirmais solis, ko varētu spērt, pirms esam pieņēmuši kāds tālāks lēmums. Tad, kad būsim jau norganizējuši uzklausīšanu un uh, iepazinušies arī ar citiem viedokļiem. Bostināru kungs, lūdzu. Tikai uh, precizējums. Ja es pareizi sapratu, Lūgumraksts eh, saglabāsies atvērts, mēs to vēl neslēdzam, un mums būs debates par plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropā. Eh, ņemot vērā šo izdevību, mēs arī tad eh, apspriedīsim situāciju Rumānijā. Ja? Es pareizi sapratu. Grunīgi. Nous, on voudrait un débat en... Paldies, Grunīkundz, lūdzu. Paldies! Mēs vēlētos, protams, organizēt tādas plašākas debates eh, par eh, preses brīvību Eiropā. Bet, ja pat mēs šīs debatas uzklausīšanu organizēsim, tas jau nenozīmē, ka visas problēmas automātiski tiks atrisinātas. Bet es domāju, ka mums, mūsu rīcībā nav pietiekam daudz informācijas. Mēs neesam uzklausījuši ekspertus, neesam saņēmuši konkrēts atbildes. Es piedāvātu piedāvātu slēgt šo lūgumu rakstu, organizēt debates par preses brīvību Eiropā, un tad jau pastīsimies, kas notiks. Lūdzu, Mērkungs, tagad. Paldies! Es gan nedomāju, ka šo lūgumu rakstu vajadzētu aizslēgt. Es vēlētos uh, iesaistīties diskusijās ar kolēģiem no visām dalību valstīm. Uh, Un es vēlējos pavaicāt, vai viņu valsts aizsardzības stratēģijā ir arī paredzēta iespēja uh, slēgt kāda plašsaziņas līdzekļa redakciju. Un uh, pirms neesam organizējuši diskusijas vai uzklausīšanu, es negribētu slēgt šo lūgumu rakstu. Protams, uh, īstenībā mēs varētu uzzināt, ka ne tikai uh, Eh, Rumānija, eh, mēs varam uzzināt, ka Rumānija nav vienīgā valsts, kurus kar šādas problēmas. Tā, Aukēns kundze, lūdzu ļoti īsi. Bet eh, es redzu, ka Rumānijas valdības pārstāvis vēlas atbildēt, vēlas reaģēt. Tā tad es došu viņam vārdu un pēc tam došu jums vārdu, Aukens kundze. Vai jūs tā esat ar mieru? Nē, labi, tad runājiet jūs pirmā. Es domāju ka mums varbūt nevajadzētu vēl slēgt šo lūgumu rakstu. Mēs neesam vēl saņēmuši atbildi no komisijas. Hefnera kungs uzdev ļoti precīzes jautājumus, minot konkrētus punktus EK līgumā, un mums ir arī konkrēta cilvēktiesība klauzula, ko varam izmantot šajā gadījumā. Uh, Tautas partija īstenībā vienmēr cenšas aizslēgt uh, konkrētus lūgumrakstus, kad situācija uh, sakarst, kad uh, lietas kļūst sarežģītākas. Nē, šī ir ļoti nozīmīga petīcija, ļoti nozīmīgs lūgumraksts un nevajadzētu to tagad slēgt. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies. Es vēlējos pateikt, ka pārstāvu Eiropas lietu ministru un pārstāvu arī Rumānijas prezidentu. Vēlējos pieminēt šo uh, izklāstīto stratēģiju, bet īstenībā mēs uh, neparedzam to iekļaut mūsu likumdošanā. Tālāk. Mēs runājām par daudzām problēmām, par to, ka uh, profesionāls žurnālistu apvienības ir minējušas grūtības, ar kurām tam jācīnās, un bija daži žurnālisti, tikai daži žurnālisti no ļoti liela žurnālistu skaita, kas vispār ir aktīvi, uh, Rumānijā. Es te varētu pieminēt arī mūsu Spānijas kolēģi, piemēram, viņš teica, mums vajadzētu izskatīt katru gadījumu atsevišķi. Un ja Rumānijā tiek slēgtas uh, laikrakstu redakcijas. Viņš teica, ka, piemēram, Spānijā, ko tādu drīkst darīt tikai ar tiesas lēmumu. Bet es jums vēlējos pateikt, ka Rumānijā pat uh, tiesneša spriedums nav pietiekams, lai aizslēgtu, piemēram, uh, kādu televīzijas staciju. Uh, Jūs varat, piemēram, arī citās valstīs redzēt tādu situāciju, ka aizliedz publicēt kādu rakstu, bet Rumānijā tas nav atļauts. Un arī mūsu valsts prezidents zaudēja šajā lietā par apmelošanu pret žurnālistu. Un jūs pat nevarat iedomāties, cik uh, liela ir šī preses brīvība Rumānijā. Tā eh, ir tāda kā brīvā tirgus situācija, un Rumānijas žurnālisti var eh, darīt visu, kas viņiem vien tīk. Te tik minētas konkrētas uh, problēmas, un īstenībā paši žurnālisti saprata, ka viņu organizētās preses kampaņas uh, arī ir radījušas problēmas, un mēs nevēlamies neko uh, Uh, šeit slēgt vai ietekmēt preses darbību, jo tikai īstenībā žurnālisti paši var darīt nepieciešamās izmaiņas, ja tas ir nepieciešams. Paldies! Tagad viena minūte lūguma raksta autoram un tad došu vārdu komisijas pārstāvim. Un pēc tam centīsimies par kaut ko vienoties. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Tikai runāt par procedūru. Mēs dzirdējām visus argumentus, kas tika izklāstīti. Mēs runājām par preses brīvību Man jāatzīst, ka pat lēmumu nepieņemšana zināmā mērā nozīmē lēmumu. Lūgumraksts tika iesniegts lūgumrakstu komitejā, un ja ir jādiskutē par preses brīvību, tad tas ir jādara. E, šeit taču ir tik daudz iespēju šo jautājumu nu, kaut kādā veidā pacelt dienas gaismā, pacelt to darbu kārtībā. Uh, bet ja jūs vēlaties slēgt lūgumu rakstu, tad tā nav pareizā ziņa, ko jūs varat vēstīt Rumānijas žurnālistiem. Paldies! Tagad komisijas pārstāvs paldies, paldies par visām izteiktajām piezīmēm. Daži precizējumi nav jau tā, ka mēs šo lietu neustveram nopietni un mēs esam atvēlējuši pietiekam daudz laika tās analīzei. Redingas kundze teica, ka viņa ir nobažījusies par situāciju Rumānijā. Es varu tam piekrist. Es varu atkārtot to, ko viņa teica. Viņa teica, ka plašsaziņas līdzekļi nerada draudus valsts drošībai, un patiešām eh, komisijas vicepriekšsēdētāja ir nobažījusies par to, kas notiek Rumānijā. Ja mēs runājam par eh, kompetencēm, Aukens kundze, tas ir skaidri un gaiši rakstīts līgumā. Uh, un komisija var tikai atkārtot ka ne komisija, ne Eiropas Savienība nevar iejaukties dalību valstu pārziņā esošos jautājumos. Ja mēs runājam par nacionālu stratēģiju un izteiksmes brīvību, šie ir jautājumi, kas ir dalību valstu pārziņā. Komisija sniedza ieteikumu, nāca klajā ar paziņojumu, un mums ir jāsaprot, ka juridiskās saistības ir jāievēro, ir jāievēro likumi. Šī nav mūsu kompetence, līdz ar to mēs nevaram iejaukties. Ja jūs vēlaties, lai komisija rūpīgāk izpētītu šo jautājumu un pat uzsāktu iespējams eh, pārkāpumu procedūru, mēs to nevaram darīt. Tas ir no, noteikts eh, Lisabonas līgumā. Tālāk, septītais pants. Arī precizējums. Es tagad nevaru, protams, runāt visas komisijas vārdā, bet atgādināšu jums. Uh, ka septītais pants ir tāda kā pēdējā instance, pēdējais līdzeklis, ko izmantot galējos gadījumos. Tātad eh, tas ir jālieto patiešām tikai ārkārtais nepieciešamības gadījumā. Vēlējos Aukans kundzei to atkārtot. Paldies, Grūnī kundze, lūdzu. Nē, ne? jūs nevēlaties runāt, tomēr jā, lūdzu. Pis, pis, on n'a pas la compétence. Moi, je souhaite qu'on vote. Jūs teicāt, ka nav kompetences. Tad Es ceru, ka mēs varēsim balsot, un es piedāvāju slēgt šo lūgumu rakstu, bet par debati tas ir skaidrs, tā ir jānotur, un šajā debatē mēs varētu izvērst šo diskusiju par situāciju sasvalstīs, ieskaitot arī Rumāniju, vai, un arī varētu apspriest šādu veidu Uh, pārkāpumu veidu. Hefner kungs, lūdzu, ļoti īsi, lūdzīs, jā, lakoniski un par procedūru, saka Hefner kungs. Es uzdevu ļoti konkrēts jautājums par 7. EK līgumu pāntu. Komisija man sniedz atbildi un teica, ka tā nebija pietiekam daudz laika izpētīt jautājumu. Es, protams, varu to saprast. Tādēļ es lūgtu tomēr eh, nākotnē atvēlēt vairāk laika eh, jautājumu analīzei. Un, ja mēs šeit runātu tikai par eh, dalību valstu likumu pārkāpšanu, par nacionālo stratēģiju pārkāpšanu, tad jau mēs nevarētu iejaukties. Bet šeit jau mēs runājam par Eiropas Savienības līgumu septīto pantu. Un, ja komisija nevar šo jautājumu pietiekam daudz analizēt, tad uh, tai, tas ir jādara rūpīgāk. Es uzskatu, ka mēs nevaram šodien slēgt lūgumu rakstu. Bastināru kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ņemot vērā labas sadarbības atmosfēru, kas uh, valda šajā komitejā, mums vajadzētu izvairīties no jau kāda veida konfrontācijām Es vēlējos atgādināt, ka četras politiskās grupas, kas ir pārstāvētas šajā zālē, vēlējās, lai eh, šis lūgumraksts netiktu slēgts. Otrām kārtām, ja mēs balsosim, tad procedūra būs ārkārtīgi vienkārša. Tikai komitejas locekļi var piedalīties balsojumā, un tie, kas aizstāja pilntiesīgos locekļus, arī var balsot. Bet tikai tad, ja vienu stundu pirms sanāksmes sākuma viņi ir savu uzvārdu iesnieguši sekretariātā. Mēs eh, varētu varbūt šo lēmumu pieņemt nākamajā sanāksmē. Bet vēlreiz, dārgie kolēģis, jums vēlējos atgādināt, Tas ir godīgs, atklāts priekšlikums, ko es jums piedāvāju sociālistu, liberāļu, zaļo un maieru grupas eh, vārdā. Mēs vēlamies, lai lūguma raksts paliktu atvērts. Un vēlamies organizēt debats par preses brīvību Eiropā. Ja mēs slēgsim šo lūgumrakstu ņemot vērā visai šaubīgos apstākļus, tad mēs pārkāpsim savus komitejas normas, un tas īstenībā iedragās šo labo sadarbības garu, kas šeit valda. Paldies, Ludignāsio Salafranka, bet pēc tam mums tiešām ir jābeidz par to diskutēt, ja ir citu lūgumrakstu vēl jāizskata. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Man patiešām jums ir jāatgādina, kāda ir balsojuma procedūra saskaņā ar komitejas reglamentu. Es domāju, ka sekretariāts varētu to pārbaudīt, un īstenībā jebkurš komitejas loceklis var balsot un tāpat balsot drīkst arī aizstājējs. Un komitejas sekretariātam tas tiek iepriekš paziņots, tātad kurš deputāts aizvieto kuru deputātu. Tas ir saskaņā ar reglamentu, ar procedūru, un priekšsēdētais kundze varbūt jūs varētu rūpīgāk iepazīties ar šiem notiekumiem, lai nebūtu nekādu šaubu. Palielērī kundze, lūdzu. Paldies, tikai viens ieteikums. Varbūt tas varētu palīdzēt labāk atvienu, apvienot abus priekšlikumus. Varbūt mēs varētu paturēt lūgumu rakstu atvērtu, pirms komisija mums sniegs pamatīgāk atbildi atsaucoties uz septīto pāntu, ko minēja Hefner kungs. M mēs neslēdzam rezolūciju un pagaidām praicīzu pamatīgu atbildi no komisijas par septīto pāntu. Tāds ir mans priekšlikums. Dārgie kolēģi, saka priekšsēdētāji, lūdzu Uzņemieties daļu atbildības. Mēs taču nevaram visu savu sanāksmi veltīt tikai vienu lūgumu rakstu izskatīšanai. Ir vēl citi lūguma raksti. Nikolau kundze, es devu jums vārdu, došu jums vārdu, bet lūdzu, esiet lakoniski, jums vēl citi punkti jāapskata. Lūdzu. Kāda ir ALDE grupas pozīcija? Mēs vēlējāmies, lai šī uh, eh, slūguma raksts joprojām paliktu atvērts, un pēc tam vēlamies saņemt skaidru, pamatīgu atbildi no komisijas, lai tā precizē visu jautājumu. Tā tad atbild no komisijas, uh, eh, lūguma raksts paliek atvērts. Uh, Un vēl es vēlējos pateikt, lai e, komisija rūpīgi izvērtē situāciju, mums ir jāorganizē arī uzklausīšana par uh, izteiksmes brīvību. Tā viena minūtīte tagad arī komisijas pārstāvim lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētais kundze, tie ir tikai neliels pārpatums. Es neteicu, ka mums nebija pietiekam daudz laika, lai iepazītos ar lūgumu rakstu. Es teicu, ka mūsu rīcībā nav pilnvaru, lai iejauktos valsts iekšējās lietās saskaņā ar septīto pāntu. Un komisijā tas ir tā iedibinājies, ka īstenībā šis lūgumraksts uh, nav ar tik lielu spēku vai konstatētā situācija nav tik samilzusi, lai mēs varētu ķerties pie 7. panta izmantošanas. Tātad šeit mēs nerunājam par laika trūkumu. Skaidru un gaiši, šis jautājums nav ES pārziņā. Tas bija viss, ko es vēlējos pateikt. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Uh, Jā, saprotu, ka situācija nav no tām vieglākajām. Bet kas mums ir jāapzinās? Komisija atkārtoja, ka šis jautājums nav tās kompetencē. Un komisijas pārstāvs to pateica pietiekam skaidri. Kolēģi te sauca dažādus līguma pāntus, runāja par normām, par noteikumiem, ieteica man ar tiem iepazīties. Un Es eh, varu jums tagad citēt lūgumrakstus, eh, ir iespējams tagad par tiem balsot. Tātad 186. pānta otrais apakšpunkts norāda. Ja grup, eh, komitejas pilntiesīgie locekļi nav ieradušies, nav ieradušies arī aizvietotāji, tad deputātu var aizvietot viņa politiskās grupas kolēģis, bet šī kolēģa vārds ir jāpaziņo sekretariātā pirms balsojumu. Es saprotu, ja kolēģi ir ieradušies, tātad tas nozīmē, ka viņi ir arī pabrīdinājuši sekretariātu pirms tam, ka viņi aizstās kādu no grupas locekļiem. Un vēl tikai daži vārdi. Mūsu komiteja neizmanto balsojuma procedūru pārāk bieži. Mēs cenšamies būt pēc iespējas objektīvāki, bet diemžēl. Šad un tad mēs tiekam, šad un tad mēs izmantojam balsojumu. Protams, dažreiz rodas kādas konflikts situācijas, un ko es varu darīt? Labi, es ļaušu arī tiem, kas ir ieradušies uz sanāksmi balsot. Un, protams, man kā priekšsēdētāji ir jāievēro procedūra. Ja jūs vēlties balsot, tad, ir, bal tad balsošana ir jāorganizē. mēs parasti tātad uh, aplūkojam visas kolēģi pozīcijas un pēc tam balsojam. Bostināro kungs iejaucas, bet šeit ir četru politisko grupu pārstāvi. Bostināro kungs, jā, jā, es jums piekrītu, es to zinu. Jūs varēsiet uz divām minūtēm izteikties, bet vai man jums tagad vajadzētu pateikt, uh, kuri ir visi aizvietotāji. Es domāju, ka mums nevajadzētu visu aizvietotāju vārdus tagad nolasīt priekšā. Šāds dokuments, protams, sekretariātam ir iesniegts, tur ir nosaukti visu aizvietotāju vārdi, bet ko es vēlējos piedāvāt? Tā tad slēgt šo lūgumu rakstu. Dārgie kolēģi, lūdzu izmantosim savu laiku liederīgi. Lūdzu, uzklausiet man priekšlikumu slēgsim lūgumrakstu. Pēc tam mēs koordinatoru sanāksmē varam lēmt vai organizēt uzklausīšanu par preses brīvību Eiropā. Varbūt, ka arī citas komitejas tā piedalīsies. Mēs saprotam, ka uh, ir jāsagaida arī komisijas atbild, bet komisijas pārstāvs taču jau atbildēja vairāk kārtīgi.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 sāksim balsot tagad, jo mums ir vēl citi lūgumraksti, kas jāizskata. Jo, ja mēs balsosim, tas jādara ir tagad, jo mēs jau stundu esam iekavējušies. Jā, es piekrītu. Man lūdzu divas minūtes, un man likās, ka būtu godīgi to darīt. Kašman kungs, paldies priekšsēdētāji. Es šeit nevienu nepārstāvu, bet kā bijušais viceprezidents, piecus gadus šajā matā esmu bijis. Uh, Man liekas, ka nebūtu labi balsot, ja visas partijas nav piekritušas un ja par to iepriekš nav bijis izziņots. Ja mēs balsojam, tad tas ir jāieraksta darba kārtībā un tas ir daļa no mūsu darba procedūras, un Iturgai kungs to arī zinās. Ja ir viens deputāts, kas vēlas, lai lūgumraksts paliek atvērts, tā tas arī ir jādara vai mēs balsojam vai nē. Es gribu teikt, ka mūsu grupa nebalsos, jo mums liekas, ka šis būtu nepareizs precedents, nekonstitucionāls. Un man liekas, ka mēs radītu precedentu, kas vispār nebūtu vēlams. Šeit esmu septiņus gadus strādājis šajā komitejā, un ja šāds precedents būtu, man liekas, ka tas nebūtu pareizi. Tieši tāpēc es gribētu aicināt visus, jo ne tikai mana grupa, bet arī citas grupas uzskata, ka nebūtu pareizi balsot, un tieši tāpēc lūdzu to arī nedarīt. Paldies! Priekšsēdētāji turpina. Nu, lūdzu, ļoti ātri nākošais runātāji. Kašmanam kungam nav taisnība. jo, ja kāds lūdz, lai lūgumraksts paliek atvērts, tad tā tam arī būtu jābūt. Bet eh, viņam bija taisnība par to, eh, par ko mēs vienojāmies Kipras gadījumā. Jā, ir bijuši balsojumi līdzīgi, bet mēs nevienmēr esam piekrituši, bet tas bija nākošajā sanāksmē. Saka vēl kāds cits runātājs balsošanai būtu jābūt iekļautai darba kārtībā, un tas būtu tad jādara nākošā sanāksmē. Sala Franks kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Šajā parlamentā lēmumi tiek pieņemti ar vairākumu atbalstu. Es esmu koordinators Maierkungs, piemēram, kā koordinators zina, kāda ir grupas pozīcija. Un šeit mēs runājam par demokrātiju, un ja politiskā grupa lūdz balsojumu, tad tā tas arī ir jādara. Bet mēs nevaram apturēt procedūru, redzot, kā balsojumā būs zaudējums. Šeit mums ir demokrātija, mēs strādājam balstoties uz vairākumu atbalstu, un priekšsēdētāji, es gribēju aicināt kolēģus uh, Es esmu uzklausījis arī citus runātājus, un es gribu, lai arī citus klausītu mani bez pārtraukuma, neiejaucoties. Ja grupa lūdz balsojumu, tad tā tas arī ir jādara. Koordinātori nebalso, deputāti balso, viņiem ir individuāls balsošanas tiesības, un tas ir nedemokrātiski, ka, ja grupa redz, ka viņiem nav pietiekoši daudz deputātu, ka viņi vienkārši mēģina atlikt šo te balsojumu, tā nav demokrātija. Priekšsēdētāji, lūdzu, turpināsim ar balsojumu. Darīsim tā, kā tautas partija lūdzu. Meijer kungam vārds. Priekšsēdētāji, es gribētu aicināt kolēģis no tautas partijas uzklausot komisiju un saprotot, ka komisijai šeit nav tiesības iejaukties atbilstoši 7. pantam. Un ņemot vērā arī to, ka četras politiskās grupas ir izpaudušas savu viedokli, man liekas, ka mums šis balsojums būtu jāpārceļ un jāieliek kaut kad cita, citā reizē darba kārtībā, un tas būtu tikai loģiski un pamatoti. Uh, tīpaši ņemot vērā to, kā mēs šeit strādājam. Mēs esam uzklausījuši četras politiskās grupas, uzklausījuši komisiju, kas saka, ka šeit komisijai nav tiesības iejaukties atbilstoši septītajam pantam. Man liekas, ka mēs varētu par šo lietu balsot kā pirmo jautājumu darba kārtībā nākošajā sanāksmē. Tas būtu tikai loģiski. Protams, ka es gribētu visus uzklausīt, bet mums vēl ir citi lūgumraksti, pie kuriem jābeidz darbs. Uh, saka priekšsēdētāji. Un vēl runātājs viens, un tad beigsim uh, runāt. Paldies. Ždanoks kundze saka, es gribētu teikt, ka tautas partiņa nevēlas balsot tad, kad jūs esat vienīgie. Jo tad mums nebūs kvoruma, ja četru grupu pārstāvi nav klāt. Uh, Tas būtu viegls risinājums, bet tas nebūtu demokrātisks risinājums. Ja jūs gribat uh, šo te lietu tā beigt, tad mēs vienkārši nepiedalāmies un kvorum nebūs. Predskungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es esmu pārsteigts ar to, ko es te redzu. mēs runājam uh, par to balsot vai nebalsot. Jāsaka, šeit man nav liela pieredze, un tā nav mūsu vaina, ja cilvēki no citas grupas nav ieradušies, ja kavē, uh, mums ir uh, kavēšana arī daļa sniega, un tā tas ir. Tas ir ļoti vienkārši šeit ir vienkārši tāda metode, kā izvairīties no balsošanas. Un jāsaka, ka te man ir jāskatās arī uz lūgumu rakstu iesniedzēju puses un jāatvainojas. Un konto e, e. Far... Priekšsēdētāji turpina. Viena lieta ir runāt par veselo saprātu un par darba praksi komitejā, bet cits ir uh, runāt par kaut kādiem nosacījumiem. Ja mēs gribam panākt vienošanos starp grupām, tad mēs varētu darīt tā kā vienmēr, bet savukārt citādi vai pretējā gadījumā vienīgais, ko es varu darīt, ir balsot. Pretēji tam, ko teica Kašankungs. Protams, ka Kašmankungs, es no jums jau varu mācīties, man nav tik daudz pieredzes, bet es varētu teikt, ka, lai gan varbūt tas būs neformāli, šī komiteja balso. Tad, jā, diskusijas beigās es aicinu kolēģus izteikt savu viedokli, un tieši tāpēc arī ir balsojums. Tā viņi izsaka savu viedokli. Šeit es nerunāju par lēmumiem, to dara plenārsēdē. sēdē vai nu tā ir lielā plenārsēde, vai nu komitejas plenārsēde, atklāta vai slēgta, bet ja ir lūgts balsojums, un tā tas noticis arī citos gadījumos, tad vienīgais, ko es varu darīt, ir atļaut šo te balsošanu. Tautas partija ir apstiprinājusi savu vēlmi balsot. Parasti tad notiek tā, ka uh, mēs tad varētu lūgt konsultāciju no juridiskā dienesta un uzzināt, vai mēs esam pareizi rīkoš, rīkojušies, bet vairākas reizes grupa ir lūgusi balsošanu, un tas ir vienīgais, ko es varu arī darīt. Kašmenkungs turpina. Jūs teicāt, ka plenārsēdē var par to lemt. Ja mēs slēgsim lūgumrakstu, tad plenārsēde vispār neko šeit nevarēs teikt, jo lūgumraksts jau būs slēgts. Ja jūs tomēr gribat balsojumu, un ja tautas partija ir vienīgā grupa, kas grib balsot, tad es gribētu teikt, ka ja jūs tiešām atļausiet balsošanu, tad tās politiskās grupas, kuras negribēs balsot, tad mēs iziesim ārā un atnāksim atpakaļ pēc tam, kad balsojums būs beidzies. Jo mēs uzskatām, ka šāds lēmums tiks apstrīdēts prezidenta konferencē. Priekšsēdētāji turpina, ka citi kolēģi jau teica, ka viņi izies no telpas. Bet es gribēju teikt, ka tā kā šāds lūgums balsot ir izteikts, man tas ir jāapmierina. Salfranks kungs, varbūt, ka mēs varam vienoties. Salfranks kungs turpina. Kā jau jūs teicāt, protams, ka to varētu skatīt priekšsēdētāju konferencē, bet es gribēju teikt, ka One, uh, pants 115, otrais punkts saka, ka balsošana komitejā ir uzskatāma par notikušu, ja 25% no visiem deputātiem ir tur. Skaidrs, ka šī gadījumā balsojums būtu uzskatāms par notikušu. Mēs aicinām balsot, un tāpēc lūdzu, nekavējoties, pāriesim pie balsošanas. Priekšsēdētāji turpina. Atbilstoši tam, ko teica Grunī kundze, jūs gribat, lai koordinātāra sanāksmē būtu debats par presas brīvību Eiropā, vai ne? Jo apro la votazione, poi. Nu, tad sāksim balsošanu, saka priekšsēdētāji. Quindi. Apro la votazione sulla proposta formulata dalla eh, collega. Tātad balsojam par Grunīkundas priekšlikumu. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturās? Priekšlikums ir apstiprināts. Es gribēju kolēģiem lūgt saskaitīt, cik daudz cilvēku ir balsojuši Quindi, presenti. Eh, e presenti 16 componenti hanno votato a... kopumā 16 balsotāji. Priekšsēdētāji atturējās, pārējie bija par. Balsojums ir veikts.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 Kolēģi, adesso per piacere vi richiamo ai lavori. Priekšsēdētājs saka, nu tad turpināsim darbu un strādāsim pēc iespējas ātrāk. Atvainojos par kavēšanos, strādājot ar iepriekšējo lūgumrakstu. Tagad došu Uh, vārdu lūgumrakstu iesniedzējam lūgumrakstu numurs 587 no 2008. gada. Un vārds tiek dots Josē Luis Fernandes Fuarus kungam. Señora presidenta, no sé si debería. Priekšsēdētājs kundze, es neesmu pārliecināts, vai man jau būtu jāsāk uh, pirms atlikušie deputāti ir atnākuši atpakaļ, vai pārējie deputāti ir atnākuši atpakaļ. Jā, lūdzu, sākiet, saka priekšsēdētājas kundze. Es gribētu pagaidīt, līdz šie deputāti atgriežas. Mm, eh, c'è il numero sufficiente per continuare i lavori, per cui noi andiamo avanti. Torneranno i colleghi, per favore inizio. Mums vienkārši nepieciešams pietiekoši daudz cilvēku, lai turpinātu. Lūdzu, tāpēc sākiet, jo mēs jau tāpat esam nokavējušies. Jūs vienkārši kavējat savu laiku, tāpēc lūg, lūdzu sākiet runāt. Priekšsēdētājs kundze, komitejas locekļi, es gribēju pateikties par to, ka ļaujat atkal mums izteikt jums savus argumentus. 2009. gadā martā tika iesniegta sūdzība. Atbilstoši vides komisijas ziņojumam, Spānijas un Kanārijas salas vadība iz, izveidojuši vides observatoriju Granadijas ostā, lai sargātu vidi un noteiktu kompensējošos pasākumus. Pārkāpumi šajā ostā ir būtiski un komisijai tas būtu jāņem vērā. Pirmkārt, direktora iecelšana ir pretēji Eiropas un vietējiem likumdošanas aktiem, šo cilvēku iecēla tieši, nenosakot vai neievērojot likumā noteiktās garantijas. Eiropas parlaments savā rezolūcijā 304.93. Nacionālais likumdošanas akts 50. 2002. gada par dažādiem valsts fondiem 46. pantā nosaka, ka darbanieku atlasi jāveic atbilstoši viņu spējām, vienlīdzībai un arī uh, darba vietas vakance ir jāizsludina publiski. Papildus vēl tam darba līgumiem jāatbilst arī šīm te pašām prasībām, tātad objektivitātes, eh, publiski pieejamas informācijas prasībām un tā tālāk. Uh, Bet šie principi netika ievēroti. Tas attiecas arī uz direktora tiešu iecelšanu, un to izdarīja uh, attiecīgās ostas padome. Tajā pašā laikā komisijas noteiktie korektīvie pasākumi, un viens no galvenajiem šādiem pasākumiem, piemēram, eh, aizsargjoslas izveidošana nav iekļauta šajā projektā. Lai gan bija skaidrs, ka iepirkums par to jau bija izsludināts, vēl fonds nav ievērojis eh, prasību prasības un izveidojis jaunu aizsargājumu sugu sarakstu, kurā netika iekļautas daudzas sugas, un tas netika arī publiski apspriests, kā tas noteikts konvencijā, kuru parakstījusi Spānijas valdība. Kanārijas salu augstākā tiesa pašlaik šī te saraksta darbību ir apturējusi, un tika uzdots jautājums par to, vai vispār šis saraksts ir konstitucionāls, vai visu šī situācija ir konstitucionāla tieši pateicoties neatbilstošajam kompetenci sadalījumam. Ostā jau ir sākušies darbi, un Kanāriju salu augstākos tiesas lēmums šeit neko nav līdzējis, un arī attiecīgās iestādes eh, atļauja Kranāriju saļā, salā nav saņemta. 48. pants par ekonomisko pakalpojumu un tā tālāk sniegšana ostu infrastruktūrai arī nav ticis ievērots. Santa Krūzes Tenerifas ostas pārvalde šeit nav kompetentā iestāde, lai pieņemtu lēmumu par darbu uzsākšanu Grenadīlis ostā. Bet šī iestāde ir teikusi attiecīgajiem uzņēmumiem sākt darbus, pat nesaņemot ministrijas atļauju. Tas skaidri viss rāda, ka ostu padomes uzraudzība nav neatkarīga, un šis te viss process vienkārši ir politizēts. Ņemot vērā visus šos te pārkāpumus, kurus ir izdarījusi Kanāriju saru pārvalde un Santa Krusas un Tenerifes ostas pārvalde, pilsoņu platforma un vides aģentūras ir ziņojušas prokuratūrai par notiekošo. Mēs esam ziņojuši par noziegumiem pret vidi un, protams, arī par tiesiskajām problēmām, kas ir saistītas ar šiem te darbiem, un šīs problēmas tikai ir palielinājušās. Mums ir bijis līdzīgs gadījums citā ostā, kas jau četrus gadus nedarbojas līdzīgu darbu dēļ. Situācija ir līdzīga, tāpēc ka uh, vēju dēļ nav iespējams strādāt šajā ostā un nav iespējams nīkraut ne izkraut kravas. Tā vismaz ir noteikts Kanārijas salas augstākās tiesas lēmumā. Uh, vēl kas ir līdzīgs, tiek neliederīgi tērēti struktūrālo fondu līdzekļi, un arī ietekme uz, vidu ir, uz vidi ir līdzīga. Tajā pašā laikā dalību valstu. Dalību valsts darbības apšauba arī 16 jautājumos, kas ir uzdoti attiecīgām iestādēm, piemēram, par aizsargājamo sugu izslēgšanu no saraksta un citi uh, uz šiem jautājumiem joprojām Spānija nav atbildējusi. Ņemot vērā visus šos apstākļus, mēs gribētu aicināt komiteju atstāt šo lūgumrakstu atklātu, līdz šis risinājums ir panākts Spānijas tiesās, Otkārt, es gribētu, lai komisija uzsāktu neatkarīgu izmeklēšanu šajā gadījumā. Priekšsēdētājs aicina kolēģus netraucēt lūgumrakstu iesniedzēja uzstāšanos. Es eh, jau beidu, saka lūgumrakstu iesniedzējs. Es gribēju vēlreiz teikt, ka ņemot vērā visu šo te augstāk minēto, gribētu aicināt komiteju paturēt lūgumrakstu atvērtu, līdz Spānijas tiesas ir panākušas vai pabeigušas izskatīšanas procedūru šajā gadījumā. Otrā, otkārt es gribēju, lai komisija pārbaudītu to, ko mēs esam teikuši. Uh, konkrēti par kompensējušiem pasākumiem. Šeit es runāju par valsts iestādēm un viņu darbībām, piemēram, par eh, noteiktu sugu izslēgšanu no apdraudēto sugu saraksta. Paldies, saka priekšsēdētājs. Pirms sāksim debatas, es gribētu dot vārdu komisijas pārstāvjiem. Paldies, priekšsēdētāji, saka Tomas Kungs. Nu, tā kā lūgumrakstīsniedzē runāja spāniski, es arī to darīšu. Šajā lūgumrakstā ir vairākas interesantas lietas. Kā jau jūs zinat, šis um, celtniecības projekti ir saistīti ar Grandvīlas jostas izbūvi, par to jau ilgi ir runas. Par līdzīgām lietām jau iepriekš tika iesniegt lūgumraksti un par dažādām lietām, dažādiem aspektiem tika runāts. Pirmkārt, piemēram, vai procedūras ir uh, ievērotas un vai šīs procedūras atbilst nacionālai likumdošanai. Šeit mēs runājam par tiesisko pamatu. Un tās ir tās lietas, kuras eh, komisijas izpratnē ir saistītas ar nacionālo likumdošanu, un šeit komisija nevar iejaukties, jo komisijas loma, uzdevums ir raudzīties, kā tiek ievēroti kopienas tiesību akti. Un kā jūs zinat, kopienas tiesību aktos teikts, ka Granadalas ostas izbūve ir saņēmusi īpašu atļauju, un tas ir saistīts ar floras un faunas aizsardzību šajā reģionā. Tas bija diezgan sarežģīts manevrs, bija daudz informācijas izskatīts, Un šeit piedalījās ne tikai vides ģenerāldirektorāts, bet arī citi ģenerāldirektorāti. Un beigu beigās komisijas atzinums par šo lietu tika publicēts 2006. gadā. Un 64. pantā ir noteikti nosacījumi un pasākumi, kas attiecas uz šo projektu, un tur ir arī teikts, ka šādus projektus varētu atļaut balstoties uz kopienas vidas tiesību aktiem. Otkārt, ņemot vērā, ka šāds lēmums tika pieņemts, mums ir jāskatās uz divām lietām. Pirmkārt, vai šie te nosacījumi, kas ir iet, izteikti komisijas atzinumā, ir ievēroti. Un to mēs esam skatījušies, pētījuši kopš darbu sākšanas. Ir lietas, uz kurām mēs nevaram pievērt acis. Piemēram, uz Kanārijas, augstāk, Kanārijas salu augstākās tiesas lēmumu pārtraukt projekta uz laiku. Ja šāds lēmums ir pieņemts apturēt projektu, tad nebūtu loģiski, ka komisijas šeit iejauktos šajā te uh, tiesiskajā procedūrā. Bet ir vēl kas. Ir skaidrs, ka darbus pašlaik nevar veikt. Un tas nozīmē, ka atzinumu ievērošana nevarētu radīt problēmas, jo, jo nekas jau nenotiek. Kas attiecas uz apdraudēto sugu sarakstu, tad šeit varētu būt problēmas, jo Kanārijas salu likumdošana nav īpaši skaidra. Pašlaik komisija pēta šo lietu, protams, sadarbojoties ar Spānijas iestādēm, jo ir dažas tādas apšaubāmas, šaubīgas lietas likumdošanā, piemēram, saistībā ar jauno aizsargājumu sugu sarakstu. Komisijai šeit ir vairākas lietas, ko teikt. mēs nebijām īsti informēti arī par tiesas procesu saistībā ar šo sarakstu, tāpēc eh, gribētu uzzināt vairāk no lūguma rakstiesniedzēja. Komisijas dienesti arī pasakās lūgumraksta iesniedzējiem par to, ka viņš ir apmeklējis vides ģenerāla direktorātu un reģionālās attīstības ģenerāla direktorātu un informējis par šīm lietām. Uh, Man šeit ir kolēģis no reģionālās attīstības ģenerāla direktorāta, kas varbūt varētu arī palīdzēt skaidrot situāciju. Paldies! Es tikai gribēju piebilst. Mēs gribējām informēt jūs par situācijas attīstību. Gribējām pateikties lūgumraksta iesniedzējam par to, ka viņš mūs ir informējis par to, ka projekts ir pārtraukts, ka finansējums pašlaik nav piešķirts no komisijas. – 2009. gada martā dalībvalsts iesniedz komisijai priekšlikumu vai prasību piešķirt finansējumu. 2009. gada aprīlī komisijas dienesti teica, ka šo prasību var pieņemt balstoties uz 98, 2006, 36 pantu, bet 2009. gada maijā tika pieņemts lēmums pārtraukt projektu līdz brīdim, kad tiks atrisināts tiesiskās problēmas nacionālā un reģionālā līmenī. Un vismaz pašlaik tādā situācijā ir Grenadilijas ostas izbūves projekts. Mato. E, tiene la palabra, señor Mato. Mato kungs. Jā, senjor prezidente. Jo hace casi cinco años. Paldies, priekšsēdētāji. Apmēram pirms pieciem gadiem Kanārijas salu priekšsēdētājs bija ieradies šeit, un viņš aizstāvēja šo projektu. Tā laikā mēs paudām vienbalsīgu nostāju, proti visas parlamentārās grupas bija vienbalsīgas Un mēs atbalstījām arī tos eh, iedzīvotājus, kas dzīvo Kanārijas salās. Mēs vienmēr respektējam individuālās nostājas, individuālās pozīcijas, un mēs uzskatām, ka šī infrastruktūra ir vajadzīga. Tā palīdzēs gan Eiropai, gan Terifei, gan Kanārijas salām. Un tagad ir pagājuši visi šie gadi, un mēs joprojām konstatējam, ka celtniecības darbi īpaši neprogresē, un nav nekādi jauni argumenti, nav nekādi pierādījumi, nav nekādi zinātniskie fakti. Šeit es runāju par tādu informācijas trūkumu gan zinātnes ziņā, gan arī likumu ziņā. Uh, es lasu lūgumrakstu un es redzu, ka šeit ir ļoti daudz lietas sajauktas kopā. Un petīcijā šķiet, ka nav tieši fokus uz projektu, jo te ir iejaukt arī infrastruktūra. Un ir informācija par to, ka Kanārijas valdība tomēr atbalsta šo projektu. Ja tas tā nebūtu, tad projekts nebūtu gājis uz priekšu. Šeit ir jautājums arī par kompetencēm. Tad vienīgais arguments par labu šīs neatkarības trūkumam ir tas, ka vides asociāciju pārstāvji, ka vienmēr vides aktīvisti tad ir cīnījušies pret ostas būvniecību, un lūk, tas ir arī arguments, kas tiek izmantots, lai pamatotu neatkarības trūkumu. Un ja mēs esam pret šīs ostas izbūvi, tad tā jau ir cita lieta, un tad mēs skatām neatkarību citā gaismā, bet, eh, kā jau es teicu, šeit ir daudz lietas, kas ir savāktas un eh, sajauktas kopā. Piemēram, mēs lasām, ka valsts fonda direktors tika iecelts, ka nav bijis eh, tas īsti demokrātiski, un tā tas arī ir bijis. Lūgumrakstiesniedzējs saka, ka tas nav demokrātiski. Uh, bet mēs uzskatām, ka tomēr ir bijusi valde, direktors ir iecelts demokrātiski. Mēs lasam, ka trīs pārstāvi no dažādiem institūtiem ir iecelti ar ostas administrācijas palīdzību. Tā tas ir, bet arī tas tā nav, tāpēc, ka ir arī attiecīgās universitātes un, piemēram, jūras institūts un šīs universitātes, šie institūti ieteica šīs kandidatūras, tā kā tas nebija tikai, ka administrācija iecēla šos cilvēkus. Vēl par šo fondu. It kā tas nav publisks fonds, bet eh, viņiem ir plaša darba pieredze, neatkarīgi no statusa. Tātad šeit ir ļoti daudz lietas, kas varbūt ir salikt kopā, ko nevajadzētu likt kopā. Komisijai vajadzētu to izpētīt. Uh, Piemēram, <clears throat> šis jautājums par to, ka observatorija nav neatkarīga, nu, bet komisija šeit ir nākus klajā jau ar savu atzinumu. Tiek atzīmēt no komisijas puses situācija. Un šeit komisijas atzīmumā nav nekāda legalitāte sakarā šīm nominācijām apšaubīta. Šeit ir pieminēta projekta apturēšana, tiesas lēmums. Komisija par to daudz nerunā, bet varbūt tā ir kļūda, varbūt viņi nezina šo lietu visā pilnībā. Pirms trim gadiem Kanārija valsts, Kanārija salu valdība, pašvaldība drīzāk ir mainījusi uh, Eh, likumdošanu attiecīgi uz celtniecības darbiem, bet neraugoties šīm izmaiņām, celtniecības darbi tomēr ir iesākti. Mēs nevaram atstāt šo jautājumu atvērtu bezgalīgi, jo mūsu rīcībā nav tādi argumenti sakarā ar to, ka neatkarīgums šim fondam būtu apdraudēts. Tāpēc es domāju, ka mūsu komitejai vajadzētu skaidri paust komisijai savu viedokli. Mēs uzskatām, ka šis projekts ir ārkārtīgi svarīgi Kanarijas salām. Paldies, Alpen kundze. Not, not, uh... Haukins kundze. Ļoti īsi. Es uh, domāju, ka nebūtu pareizi apgalvot, ka šeit nav problēmas. Es domāju, ka mums jāatstāj šis raksts, lūgumraksts atvērts. Un, ja šis projekts tiek turpināts, tad vismaz noteikumi no komisijas puses attiecībā uz direktīvu ir jāizpilda. Šodien no komisijas mēs dzirdējām šo informāciju. Un arī mūsu viedoklis ir tāds, ka problēma ir, ka arī sāla augstātā, augstākā tiesa jau ir atzinusi šo situāciju un arī komisija ir konstatējis problēmas ar šo lietu, tātad mēs atzīstam, ka problēma ir, tāpēc petīcija ir vaļā. Paldies! Nākamais runātais. Que no nos tiente la señora Oken, que no nos tiente. <laughs> tema. Ja la... Šis, šī jau trešā reize, ka mēs runājam par šo jautājumu. Es atceros arī pārstāvi no Kanārijas salas pašvaldības. Viņš arī bija pie mums un stāstīja par Kanāriju municipālo iestāžu darbu mums mēs konstatējam, ka šim projektam ir atbalsts ne tikai no vietējās valdības, bet arī no nacionālās valdības. Ajālas kungs arī ir strādājis pie šī jautājuma jau ilgu laiku, un vispār mēs esam jau runājuši par šo lietu nevienu reizi vien. Pirmajā gadījumā mēs šo lūgumu rakstu slēdzām. Tad atkal tas atgriezās pie mums vēlreiz. E, šeit parādījās jauna informācija Aukins kundze un arī kā deputāts no zaļo partijas arī teica, ka ir jauna informācija un izmantojot šo jaunu informāciju mēs izlēmām, ka ir nepieciešams reaģēt. Tad, ja ir jauna informācija, tad mēs pa jaunam arī reaģējam un tāpēc mums ir tagad otro reizi un trešo reizi jau šis lūgumraksts šodien. Un, bet jautājums ir skaidrs, šeit nekā jauna nav Un ja šeit nekādi jaunie elementi tomēr nav, tad, un kā jau es teicu, jau trešo reizi mēs skatām šo lūgumu rakstu šajā komitejā. Un tas ir ļoti dīvaini. Trešo reizi mēs skatām šo lūgumu rakstu, mēs slēdzām šo lūgumu rakstu, tad atkal atvērām, un tad atkal Tad es domāju, ka mums ir jāpieņem lēmums. Mums eh, vajadzētu ievērot to, ko saka komisija. Vēlreiz, trešo reizi jau šeit ir, tāpēc es piedāvāju slēgt šo lūgumu rakstu. Eh, paldies, saka priekšsēdētājs, jau es neviens negribu te. Nē, es vienkārši gribēju apstiprināt kolēģa eh, pozīciju. Es arī pieprasu slēgt šo lūgumu rakstu, tā kā šeit nav nekāda papildu informācija, tātad piedāvāju slēgt. Labi, ja neviens vairs negrib neko teikt, tad es gribētu turpināt um, Mato kunga domu, arī citu kolēģu domu, kas lūdz slēgt šo lūgumu rakstu. E, vispirms mums jāatcerās, kā mēs balsojam par Rumāniju. Es arī tagad uzklausīju komisijas pārstāvi ļoti rūpīgi. Un šeit šeit ir ļoti konkrēta situācija. Komisija jau teica, ka tiesiskais pamats e, nesaskan ar komisijas darba aptvērumu. No otras puses komisija gribēja iegūt arī papildu informāciju no Spānijas attiecīgās pašvaldības. Viņi gribējuši iegūt precizētu apdraudēto sugu sārakstu. To viņi visi, visu teica. Un Un arī bija jautājums par eh, subsīdijām, bet tas viss ir apturēts, jo šeit ir arī tiesas spriedums, kas to visu ietekmē. Un tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu atstāt atvērtu šo lūgumu rakstu. Ņemot vērā mūsu komitejas darbu, mēs ņemam vērā arī Rumānijas eh, gadījumu. Ja jūs gribat balsot, jūs varat balsot, protams, bet kas atkal notiks? Mums um, jau bija šis prezidents ar četrām parlamentārajām grupām un varētu būt tā, ka jūs sākat balsot, bet tas nenozīmē, ka pārējās četras grupas atkal neatver vaļā šo lietu. Šeit mums rodas tāda bīstama dinamika, tāpēc es apelēju pie jūsu veselā saprāta. Ja informācija vēl ienākās. Komisija gaida informāciju. Viņi gaida kaut kādu informāciju, viņi grib, lai būtu šis lūgumraksts vēl būtu vaļā, lai viņi varētu saņemt papildu informāciju par likumdošanu par apdraudētajām sugām, un vēl ir informācija par to, ka tiesas spriedums vēl nav galējā formā. Es domāju, ka tas ir pietiekama argumentācija, lai turētu šo rakstu vaļā. Bet tālāk pēc tam komisija lūgusi papildu informāciju, un, protams, ir iespējams arī tālāk ieslēgt citu lūgumu rakstu, tieši atbalstot to, ko komisija ir prasījis kā papildu informāciju. Eh, vale. Sí, pero, eh, estaríamos hablando de una nueva petición que están ellos, por supuesto, ellos. Eh, tad mēs runājam par jaunu lūgumu rakstu tagad. visiem cilvēkiem ir iespējas eh, iesniegt jebkādus lūgumrakstus, visādi veidu lūgumrakstus. Tas netiek reglamentēts un ir iespējams ies, arī iesniegt šo lūgumu rakstu saistībā ar to, ko teica komisija. Jūs pieminējāt četru grupu eksistenci Jālis kungs, arī sociālistiem ir sava pozīcija, un es domāju, ka visiem ir tiesības izteikties. Mato kungs, Grunī kundze. Es tikai vienu lietu gribu atzīmēt par to, ko jūs teicāt. Es gribēju šeit pasvītrot divas lietas. Tomēr, manuprāt, šeit ir arī cita nianse. Mums vajadzētu slēgt šo lūgumu rakstu, beigt šo jautājumu, un tad mēs varētu turpināt ar citām problēmām. Subsīdijas procedūras, tas ir kaut kas cits. To atkal komisija varētu sakārtot, un šai komitejai, mūsu komitejai nevajadzētu tur strādāt likumdošana par aizsargājumām sugām. Šī prasība ir pamatota, protams, es to pieņemu, bet eh, šis jautājums ir bijis vaļā jau piecus gadus un vienmēr ir izvilkts kāds cits iemesls. Eh, ir tāda it kā vēlēšanās apturēt šo projektu, bet tas neatbilst cilvēku interesēm, jo gan parlaments, gan, gan arī savu pilsoņu uzskata, ka šis projekts ir svarīgs un tas noteikti jāturpina. Un gribētu tikai vēlreiz jums atgādināt, ka Kanārijas salu parlaments ir, ir pieņēmis attiecīgo likumdošanas akta grozījumu, kur ir atsauce uz apdraudētajām sugām. Mēs varētu to vēl izpētīt. Eh, daži tam piekrīt, daži nē. Varbūt kādi no mums grib doties uz Kanārijas salu parlamentu, iepazīties ar likumdošanas orgānu darbu. Bet es domāju, ka tieši viņiem, šiem nacionālajiem institūtiem, vajadzētu šo lietu uh, sakārtot un strādāt kā pienāks, bet mums, mūsu lūgumrakstu komitejā, vajadzētu slēgt šo lūgumrakstu. E, protams, paturot prātā, ka ikviena e, politiskā grupa ir tiesīga lūgt atkal atvērt vaļā to. Bet tieši par šo fondu, par observatoriju skaidrs, ka tā darbojas neatkarīgi, tā darbojas kā pienāks. Tāpēc es aicinātu slēgt šo lūgumu rakstu. Un kā jau es teicu, jebkurš deputāts, jebkura grupa, ja vēlas, var atvērt to atkal. Jā, paldies. Es negribētu tagad debatēt, jo mēs esam daudz runājuši, bet došu tālāk Jāls eh, ne, grunī, grunī kundzei. Lūdzu. Problema. Sí, sí, yo quería, yo quería manifestar desde luego que, que vamos, yo en nombre de mi grupo pido la. Mm, savas grupas vārdā. Es arī gribētu mm, ierosināt slēgt šo lūgumu rakstu. Un iemesls ir caurskatamība. Alkins kundze. Tad, kad runies par jūsu valsti, jūs varat runāt, tad varēsiet runāt brīvi par savu valsti. Tātad tas nebūtu pārāk pieklājīgi jūsu reakcija. Jums ir viedoklis par ikvienu valsti. Lūdzu, neapturiet mani, tad, kad es runāju par savu valsti. Tā ir ļoti nepieklājīga uzvedība. Uh, tā. Tātad es pieņemu jūsu atvainošanos. Es gribu slēgt šo lūgumrakstu. Jo šis lūgumraksts. Tas šeit vairs nav vietā. Ja petīcijas iesniedzējs grib kādu citu lūgumrakstu iesniegt ar citu saturu, tad tas ir iespējams, bet tieši šo lūgumrakstu nevajadzētu turēt atvērtu, jo tas ir jau izsmēlis savu potenciālu ir atsevišķi lūgumraksti, ko atbalsta atsevišķas grupas, bet ne visas grupas. Es eh, personīgi nedomāju, ka mums vajadzētu balsot šeit. Nē, es atvainojos, tieši vajadzētu. Tieši vajadzētu, lai būtu demokrātija. Mums ir jāizsaka atbalsts, ja mēs to vēlamies, mēs to varam darīt. Tālāk, Grunīkums, paldies. Es eh, atbalstu, ka vajadzētu slēgt šo lūgumu rakstu, jo atbilde jau ir dota, un tālāk jautājums par vidi. Šeit mm, ir cita problēma, kas varētu sekot, bet šeit par šo te konkrēto eh, lūgumu rakstu mums ir jāpēc skatīt šo lūgumu rakstu. Uh, Es domāju, ka mums nevajadzētu uh, varbūt prasīt pilnīgi katra viedokļa. Varbūt prezidentūra varētu pēc tam apkopot visu saņemtu informāciju. Senora Rijas, por favor. Rijas kundze. Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs atsaucāties uz balsošanu, kas mums bija agrāk, iepriekš. Es domāju, ka jūsu priekšlikums priekšsēdētāji ir labs, mēs varētu slēgt šo lūgumu rakstu, ja parādās jauns, tad jauna pozīcija arī varētu būt pieteikta. Es tiešām nesaprotu, kāpēc mēs to pašu neizdarījām ar iepriekšējo lūgumu rakstu, kad izskanēja līdzīgs priekšlikums. Tādā veidā mēs būtu izvairījušies no balsošanas, kas bija ļoti satraucoša. Lūdzu, lūgumu rakstiesniedzējiem ir vārds. Esmu diezgan neveiklā situācijā. Sanāk, ka visi jau ir izlēmuši visu kaut ko iepriekš, un neviens neieklausās lūgumraksta izteicējā. Varbūt es atkārtošu vēlreiz to pašu, laikam jūs neesat vispār sapratuši. Kanarijas salu ostu vides eh, fonds nodarbojas ar kompensācijas pasākumu īstenošanu, ko ir pieteikusi vai ierosinājusi komisija. Šeit ir konkrēts aizsardzības pasākums, smilšu būvējums un šī smilšu konstrukcija uh, nav ietverta projekta un nebūs iespējams turpināt šo projektu, ņemot vērā tender procedūras, kas tur ir noticis. Tad ir koriģēšas pasākums, kas ir jāizpilda, un nekas nav teikts, ka kāds to nepildīs. Uh, <clears throat> šeit izskanēja eh, doma, ka fonds atbalsta Kanārijas salu valdību. Tieši to mēs arī apgalvojam. Un Mato kungs uzskata, ka šeit ir nav neatkarības, bet kas tas ir, ka nav neatkarība? Kā lai to saprot? Jo Kanārijas salu augstākā tiesa ir paudusi savu spriedumu, proti, ka tur ir ļoti daudz aizsargājumās sugas, ir jau simts sugas sarakstā un vēl ir jaunas. Un tur vēl ir arī citas jomas. Es arī pats atceros politiķu vizīti pie Kanārijas salu varas iestādēm un parlamenta. Tur izskanēja arī apsūdzība par korupciju. var eh, runāt arī par Gran Canaria ostas administrāciju, par citām varas iestādēm, kas ir iesaistīts šai lietā. Šeit ir ļoti daudz dažās lietas, kas notiek ap Gran Canaria ostu. Un mēs esam nobažījušies par vides observatorijas darbu pie Gran Canārija, bet um, nedēļ korupcijas, eh, dēļ ietekmes politiskie lēmumu pieņēmēji izsaka tādu viedokli, un attiecīgi tas nav neatkarīgs fonds, kas var mierīgi darboties un izpētīt situāciju ap Gran Canāriju. Tranquilidad, tranquilidad. Priekšsēdētāji, lūdzu nomierinieties, Mate kungs. Es esmu ļoti mierīgs, pavisam mierīgs. Man ir jānoraida to, ko mēs dzirdējam tagad. Es negribētu celt iebildumus pret savu partiju. Mana partija šeit nemaz nav iesaistīta ne mēri, nekāds cits, bet es protestēju pret lūgumrakstu teik, autoru teikto. Nevarētu teikt, ka šeit ir kaut kādi apsūdzību momenti vai kādi apvainojumi konkrēti, es neko tādu nevaru teikt. Es aizstāvēšu pilnīgi visus un galējo lēmumu paudīs tiesa. Tiesas lēmums šobrīd vēl netiek īstenots. Šeit ir tādi divi riski. Vispirms jautājums par to, vai šis fonds ir demokrātisks un neatkarīgs vai to atbalsta valdība vai nē. Tiesa ir spriedusi savādāk, un augstākās tiesas nolēmums ir tāds, ka observatorija acīm redzot nav pilnībā neatkarīga. Vīdes pārstāvi, kas darbojas fondā, tie varbūt pauž kādas viedokļas, kas nav tīkami lūgumraksta iesniedzējiem, diemžēl. Viens no locekļiem šajā fondā ir aizgājis viņā saulē pēc mēneša, un neviens nav iestājies viņa vietā. Tas ir legāls veidojums šī organizācija, mums ir jāļauj viņiem darboties. Varbūt saka daži, ka mēs neuzklausām viņus, bet tas tā nav. Mēs klausamies. Es domāju, ka mēs esam runājuši pietiekam par šo lietu, saka priekšsēdētājs. Es nedomāju, ka mums vajadzētu balsot. Ja jūs domājat, ka vajadzētu slēgt šo lūgumu rakstu, tad mēs varētu vērsties pie autoriem, iesniegt jaunu lūgumu rakstu par lietām, kas vēl nav sakārtots līdz galam, kur komisija uzskata, ka vēl nav līdz galam nokārtot šī lieta, kur ir. Tātad mums vajadzētu pasteikties, jo tuvojas jau Ziemassvētku laiks. Ja mēs balsosim, kā jūs balsosiet par priekšsēdētāju vai individuāli, jūs zināt, ka mums ir grūti organizēt šo balsojumu. Mato kungs, ja jūs esat komitejas priekšsēdētājs, tad jūs uzstājieties kā priekšsēdētājs. Uh, Mums ir noteikumi, mums ir reglaments. Es negribētu lasīt un citēt punktus. Es negribētu atkārtot eh, kritērijus, kas tiek izmantoti komiteju vadīšanas laikā. Es tikai vēršos pie jums visiem. Eh, es eh, aicinu arī autoram padomāt par to, ko teica komisija Eh, tālāk nākamais. Ja kāds grib izteikties, tad vispirms vārds ir jālūdz, un tad es iedošu šo vārdu. Mums ir tāda kārtība, un kā priekšsēdētāja šajā komitejā es gribētu jums teikt, ka šis konkrētais lūgumraksts tiek slēgts. Un lūgumraksta autors drīkst iesniegt jaunu lūgumrakstu, lai atbildētu uz to, ko vaicāja komisija.